Sehr gut. Guten Tag, meine Damen und Herren, darf Sie. Labdien, dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. Ich erkläre die am. Es eh, pasludinu 24. maijā 2012. gadā pārtraukto sēdi Eiropas parlamentā par eh, atkal atklātu. Protokols un pieņemtie